Okay, friends. Godātie deputāti, mans priekšlikums ir turpināt darbu. Mēs jau esam iekavējuši mazliet laiku, 15 minūtes. Es gribu aicināt jūs sākt strādāt ar 12 punktu darba kārtībā ES strateģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā. Laika posmam no 14. gada līdz 2020. gadam, un vispirms došu vārdu Olem Kristensen kungam. Paldies, priekšādātāji! Vispirms gribu teikt paldies visiem, kas piedalījās iniciatīvu ziņojumu izstrādē. Uh, ļoti daudz gan uh, darba devēju, gan arotbiedrību pārstāvi piedalījās un stratēģiskais ietvars 14. līdz 20. gadam tika pieņemts pagājušā gada jūnijā pēc nu, zināmas aizkavēšanās. Es esmu atspoguļojis arī šī ietvara iespējas. Šajā ietvara programmā ir izklāstīti galvenie uzdevumi nodrošinot drošību un veselības aizsardzību darbā un īstenošanas jautājumi arī ir apskatīti dalībvalstu stratēģiskie uzdevumi, tiek piedāvāti arī statistikas dati. Uh, Un runājot par konkrētu rīcību, šis satvars tomēr nebūtu nav ideāls. Un Eiropas darba devēji un uzņēmumi sastopās ar konkrētām problēmām, kas ir jārisina ar konkrētiem pasākumiem un mans uzdevums bija piedāvāt konkrētus priekšlikumus un risinājumus, un es ceru, ka mēs šajā komitejā varēsim vienoties par pragmatisku pozīciju un dosim ieguldījumu šajā likumdošanas iniciatīvā par darba aizsardzību un veselības aizsardzību darbā. Šeit ir piedāvāta virkne pasākumu, ko iekļaut satvarā. Pirmkārt, jāuzsver, ka jebkuram darba ņēvēņam ir tiesības uz visaugstāko aizsardzības līmeni darba vietā, neatkarīgi no tā, cik liels ir uzņēmums. Tāpat komisijai vajadzētu Eiropas līmenī uh, vienoties par darba nelaimes gadījumu un saslimšanu, profesionālo slimību līmeņu samazināšanu dalību valstīs. dalībvalstu stratēģijām ir, tās ir jāīsteno dalībvalstīs, izmantojot sākotnējo Eiropas Savienības stratēģiju šajā sektorā, bet tai jābūt caurskatāmai un tā ir jā, jā, ar to jāiepazīstina arī visi sociālie partneri. Tāpat ir jābūt vienlīdzīgiem apstākļiem visiem saskaņā ar OSE noteikumiem, jo gribam nodrošināt, lai noteikumi, ko mēs pieņemam, ļautu uzlabot situāciju strādājošiem visā Eiropā Arī saskaņotības jautājums šeit ir svarīgs, lai darba apstākļi būtu līdzīgāki. Runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem, tad komisijai jāņem vērā īpašās vajadzības un atšķirības starp dalību valstīm tieši mazo un vidējo uzņēmumu jomā. Sociālie partneri Tepat te, protams, jāiesaist sociālie partneri un sevišķis runāt par strādniekiem, strādājošiem un strādājošo padomēm, kuru lomai jākļūst aktīvākai. Ir, lai efektīvi varētu īstenot noteikumus par drošību veselības aizsardzību lielākajā daļā dalību valsts ir jāiesaista vairāk speciālistu, kas kontrolē drošību un veselības aizsardzību darbā. Ja mēs skatāmies uz profesionālajām saslimšanām, kā tādu jaunu riska faktoru, tad tas ir viens no lielākajiem tādiem problemātiskākajiem jautājumiem. Tas ir galvenais iemesls darba kavēšanai Eiropā, un komisija, komisija vēlas apkopot esošās direktīvas vienā direktīvā, kurā būs minimālās prasības par ergonomisko risku novēršanu darba vietās. Te ir līdz ar to tiks paplašināts uh, Eiropas Savienības likumdošanas ietvars. Tā varētu būt, tās varētu būt direktīvas par vibrāciju, par manuālo uh, izmantošanu un citas. Mēs vēlamies, lai būtu arī noteikti pieļaujamie līmeņi cilvēkiem, kas sastopas darba vietā ar vielām, kas var būt kancerogēnas. Un piedāvājam izveidot novērtējuma sistēmu, kas ļauj izvērtēt situāciju, izmantojot skaidrus kritērijus sociālā riska faktori kļūst ar vien lielāku problēmu Eiropas Savienībā, un te ir nepieciešams rūpīgi vākt datus un tos izvērtēt. Runājot par azbestu un nanotehnoloģiju izmantošanu, arī šeit ir daudz neatrisinātu jautājumu. Tāpat ir būtiski izvērtēt datus, lai varētu apkopot labāko praksi, kas sevi ir apliecinājusi dalību valstīs. Visās, visas savas prioritātes man nebija iespējams iekļaut šajā ziņojumā, bet es vēl izmantošu arī grozījumus, lai to varētu paveikt, un jādomā, ka ēnu referenti darīs tāpat Es domāju, ka šis ziņojums būs vērtīgs visiem, ko tas skars, un gribu arī dot iespēju uzstāties mūsu viesiem un arī ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Došu uzreiz vārdu mūsu viesiem. Pirmā būs EU Ošas direktore Krista Sedlačeka. Uh, thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, <clears throat> Kristensen kungs, uh, cienījamie deputāti. Es esmu patiešām pagodināta par iespēju būt jūsu vidū un dot savu ieguldījumu uh, tēmai par darba drošību un veselības aizsardzību. Es īsi iepazīstināšu jūs ar E, darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru un arī akcentēt e, e, to, kas, kā, kā veidot jauno stratēģiju tīklu, tad es lūkšu arī savu kolēģi Kokburnu kungu prezentēt vienu no mūsu um, pētījumiem un tad arī vēl kolēģus, jo tie saistībā ar eh, datiem tie ir galvenie eh, dati, ko mēs izmantojam veidot savu satvaru. Atgriežoties pie darba drošības un veselības aizsardzības tēmām mūsu loma, mēs varam teikt, ka Eiropas stratēģijas E, vienmēr ir redzējušas nepieciešamību e, e, izmantot. Jau 2002. gadā mēs strādājām pie stratēģijas jautājumiem 2002. Eh, līdz 2006. gads, eh, kad mēs centāmies izvērtēt jauno eh, risku iespējamību, vai tā būtu tehniskā novatoriskie risinājumi vai arī sociālās situācijas izmaiņas. Lai Tātad mēs rūpīgi analizējām riskus, e, sistemātiski apkopējot informāciju un zinātniskās atziņas. Jau tajā laikā mēs spēlējām būtisku lomu. E, tātad 2002. līdz 2006. E, gads tur tika dibināta darba un drošības veselības aizsardzības aģentī, aģentūra. aģentūra Uh, un 2007 līdz 2012 jauna stratēģiju fāze, kad tika akcentēta nepieciešamība iepriekš paredzēt riskus un uh, piemērotiem atbilstīgas iniciatīvas. Tagad 2014. gadā Mēs redzam, ka Eiropas Savienības darba drošības, veselības aizsardzības stratēģija turpina tēmu laikas atvarā līdz 2020. gadam. Mēs jau diezgan bieži esam pieminējuši šajā stratēģijas kopumā, ka e, mēs. E, Eh, saskatām strateģiskajā tīklā, eh, ko jau Kristensena pieminējis, eh, galvenos izaicinājumus un noteikti strateģiskos mērķus līdz 2020. gadam. Kā jau es eh, pieminēju, tad eh, mūsu aģentūra spēlēja eh, nopietnu lomu, izveidojot šo tīklu, veicot gan stratēģijas ārējo izvērtēšanu, gan citus uzdevumus. Jaunajā stratēģijas satverā mūsu organizācija atkal spēlē centrālo lomu it īpaši ņemot vērā dalību valstu darba drošības un veselības aizsardzības stratēģijas. <clears throat> Mēs sadarbojamos ar komisiju, izveidojot jaunus instrumentus, nodrošinot kontroli, kā arī e, dalību valstu e, stratēģijas e, un to atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai Jūs jau zināt, ka mēs eh, veicam, eh, iztenojam lielu problēmu, ko mums Eiropas parlaments ir, tā sakot, piešķīris. Un mēs eh, gada beigās seminārā izvērtēsim atziņas un rezultātus komisija saņems, izstrādās 2016. gadā noslēguma ieteikumus. Uh, Vēl viens, viena tēma ir jaunie riski, un eh, tas eh, ir jauns moments. Vēl viens nozīmīgs aspekts ir eh, profilakse darba, ar, darbas arotslimību, tātad profilakse un uh, darbs ar uzņēmumiem. Mūsu organizācija ir attīstījusi pēdējos gados uh, vēršot uzmanību migrantiem, mazajiem uzņēmumiem. Uh, tātad migranti, mazie uzņēmumi un stratēģija kad mēs izstrādājam praktiskus instrumentus, kā šiem uzņēmumiem eh, un migrantiem palīdzēt. Un tieši no darba drošības un veselības aizsardzības konteksta. Un nākamā eh, prezentācija jau būs no mana kolēģa Viljama Kokburna, eh, kurš informēs savu pētījumu rezultātus. Paldies! Thank you. Paldies. Paldies priekšādātāji. Paldies deputāti par iespēju iepazīstināt jūs ar šo jauno iniciatīvu, par šo, ar šo datu apjomu, kas jādomā dos vielu pārdomām diskusijām. Par jauniem riskiem ir veikts šis pētījums, kādi tie ir mm, uzņēmumos, un šis ir pagājušā gadā noslēgtā pētījuma rezultātu apkopojums, un, kā sacīja direktore, mēs šodien iepazīstinām pirmo reizi ar apkopotiem datiem, priecājamies, ka varam to darīt Eiropas parlamentā. Es īsumā iepazīstināšu jūs arī ar metodiku. Uh, un pēc tam pastāstīšu par gal, galvenajiem rezultātiem un pēc tam par to, kā mēs izmantojam šos datus turpmākajās aktivitātēs. Pirmkārt, atbildot uz būtisku jautājumu, nākamā, tad kāpēc mums ir vajadzīgs vēl viens pētījums? Eiropas līmenī ir vairāki daudzi datu avoti, ko jūs noteikti arī zināt. Tiek veiktas intervijas ar strādājošiem, ar darba ņēmējiem. Jurastat arī apkopo ad hoc, eh, met, izmantojot ad hoc metodiku, datus par saslimšanā un nelaimes gadījumiem. Uh, Tāpat ir pētījums, kas tiek veikts regulāri par darba apstākļiem. Eurostat mēs iegūstam arī datus un arī par profesionālajām saslimšanām ir iespējams iepazīties ar datiem. Datu apvied, apkopošana nozīmē, ka jūs gūstat tādu kopēju pārskatu, apkopojušu pārskatu par kopīgo ainu. Un tas ļauj atkal eh, pie, piemērot vai pielāgot attiecīgās politiskās iniciatīvas. Tagad šķiet, ka viens attēls tika izlaists. So, I'll carry on anyway to say that. Šis pētījums, kas attiecās uz Uh, mūsu pētījumu objektu ļauj gūt pārskatu par nelaimes gadījumiem darbā, par savainošanās gadījumiem darba vietās, bet mums nav daudz informācijas par politiskām iniciatīvām, kas uh, atspoguļojas darba vietās un kā tās ietekmē to, kas notiek darba vietās. Un, tātad ko mēs intervējām cilvēkus, kas vislabāk zina, kā tiek pārvaldīt darba drošības noteikumi darba vietā. Mēs strādājām visās Eiropas saimnības valstīs, arī Islandē, Montenegro, Norvēģijā, Šveicē, Turcijā, uh, Albānijā un citās valstīs apvienotā karaliste, Spānija un vēl viena valsts piedalījās ar finanšu ieguldījumu. Kopumā mēs intervējām 50 tūkstošu uzņēmumu pārstāvju. Mēs strādā, runājām arī ar lauksaimniecības un zvejsaimniecības, zilsaimniecības pārstāvjiem, kurus nav tik viegli dabūt rokā. Un Mēs mūsu izlases kopa bija pieci līdz desmit uh, darbinieki. Tas bija diezgan grūti paveicams ļoti lielos uzņēmumos, bet mēs izmantojām savu pieredzi un rezultātus esam. Tagad var jūs iepazīstināt ar rezultātiem. Nākamajā attēlā var redzēt, ko mēs intervējām. Mēs tikāmies, tad intervējām darbinieku, kas vislabāk zina, kā darba vietās tiek ieviestas normas un noteikumi par darba aizsardzību. Kādi ir galvenie riska faktori? Mēs e, tikāmies ar dažāda līmeņa darbiniekiem un tikāmies gan ar īpašniekiem, gan menedžeriem, gan direktoriem. Un, protams, jo, jo mazāks ir uzņēmums, protams, jo mazliet tā kā otrā plānā atvirzās viss, kas ir saistīts par, ar darba drošības noteikumiem. Un vēl gribu pateikt, ka neatkarīgi no lieluma, uzņēmuma lieluma, 20% darbinieku bija tiešām strādāja darba aizsardzības jomā. Un Tas varbūt eh, nav gluži tā, kā to kā tas ir ierakstīts politiskos dokumentos, kā tam vajadzētu būt. Skatoties uz rezultātiem nākamajā attēlā, var redzēt, ka pirmkārt jūs redzat, ka šeit ir minēti dažādi riska faktori darba vietās. Riski saistās ar psiholoģiskiem aspektiem darba vietā. So just focus on the handouts, please. They show the importance of the... Redzēt, ka pakalpojumu sektors ir pieaudzis ļoti lielā mērā un psiholoģiskie faktori spēlē arvien lielāku lomu darba vietās. Uh, Tāpat problēmas rādā tas, ka cilvēkiem ļoti ilgas, garas stundas ir jāsēž, viņu muskuļu un kustību aparāts tiek nelabvēlīgi iespaidots. Kā šie riska faktori tiek pārvaldīti darba vietās? Tiek veikts riska novērtējums, tiek noteikti mērķi un parasti cilvēks, kas kontrolē darba procesu, pārzina arī darba aizsardzības lietas. Mēs iepazināmies ar ļoti augsta līmeņa riska novērtējumu pasākumiem, kas tiek veikti Itālijā, arī Luksemburgā, un mēs nerunājam šeit par kādiem juridiskiem noteikumiem, kas ir jāizpilda. Tāpat nerunājam arī par kvalitāti. Šeit tās ir uzņēmuma paša ziņā, cik kvalitatīvs ir riska novērtējums, ko, tis, ko tas veids. Un mazie uzņēmumi, protams, retāk un mazāk veids riska novērtējumu. Viens no galvenajiem sektoriem bija, tad viens jautājums bija, kāpēc uzņēmumi ir gatavi veikt riska novērtējumu vai vēlas to darīt um, noteikumu, uh, tad saistības, proti pienākums izpildīt noteikumus ir galvenais motivators. Un nākamais, mot, nākamā, nu, tāds motivētājs ir uh, tas, ka uzņēmums uh, spēj labāk izstrādāt preventīvus pasākumus, ja tiek veikts riska novērtējums. Organizācijas uzņēmuma reputācija spēlē lielu lomu sevišķi jaunajās dalību valstīs. Kāpēc uzņēmumi kaut ko vispār ir gatavi darīt? Mēs pētījām arī tos uzņēmumus, kas nav īpaši aktīvi riska novērtēšanā. Uh, Un uh, dažkārt uh, uzņēmumos valda uh, nostāja, ka nekāda īpaša riska faktoru nav. Un to var izskaidrot ar informācijas trūkumu, ar to, ka uzņēmuma vadība neapzinās to, ka riski pastāv. Un, kad mēs uzdevām jautājumu par riska novērtējumu, tad 90% uzņēmumu uzskatīja, ka veselības riskus vislabāk var novērst, izmantojot riska novērtējumu. Mēs uzdevām arī jautājumus, vai pietrūkst informācijas un rīku, ko izmantot. Tad šeit ir lielas atšķirības starp jaunajām un vecajām dalībvalstīm. Jauno jaunajās dalībvalstīs tika atzīts, ka likumdošanas nu, sarežģītība ļoti apgrūtina darbu šajā jomā. Mēs vērtējām situāciju dalību valstīs, izvērtējām to pieredzi, runājām par to, kā tiek uztverta Eiropas Savienības likumdošana. Un jautājām arī, vai pietrūks informācijas un instrumentu, kā strādāt ar riska faktoriem, kā tos novērst. Šeit pietrūks komunikācijas un psihosociālie riska faktori bieži vien nu, netiek ņemti vērā, jo cilvēki vienkārši nezina ko var darīt, lai situāciju uzlabotu. Tāpat mēs gribējām zināt, vai darba ņēmējiem ir kāda teikšana attiecībā uz darba drošības un aiz veselības aizsardzības pasākumiem. Un redzējām, kā rāda nākamais attēls, ka psihosociālo risku jomā darba ņēmēja iesaistīšana ir ļoti atšķirīga. Tā var būt visai plaša un var būt visai nenozīmīga. Tāpat ietver, pateicoties ietver direktīvai, mazākos uzņēmumos uh, darba aizsardzības, darba aizsardzība tiek pasākumi tiek pieprasīti un tiem ir jābūt, un tas rada pievienoto vērtību. Šeit es nevarēju jums, jūs iepazīstināt ar visu pētījuma apjomu, bet mēs labprāt atbildēsim uz jautājumiem Tāpat jūs varat redzēt arī, kāda ir tīmekļa vietnes adrese. Paldies par šo pētījumu un iepazīstināšanu ar to. Un tā kā šis jautājums skar sociālos partnerus, tad arī viņu pārstāvji ir šodien mūsu vidū došu vārdu. Risam de Mesteram, lūdzu. Thank you. For... Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Atļaujiet man sākt pieminēt, ka mēs esam pārliecināti, ka e, biznesām ir nepieciešama e, vide, e, konkurētspējīga vide, bet arī labi darba apstākļi. Tāpēc arī darba, darbinieku drošības un veselības aizsardzība nodrošina labākas biznesa iespējas. Un es domāju, ka ja mēs redzam, ka ir diezgan daudz uzņēmumu E, kas rūpējas atbilstīgi par saviem darbiniekiem, veicot profilaktiskos pasākumus un piesaistot arī pašus darbiniekus. Tāpat kā arī teica Kukbērn kungs, pastāv atšķirības starp dalību valstīm un arī dažādām nozarēm e, un aktivitātēm šajā ziņā. Vēl par dažiem e, elementiem, kas rada bažas, piemēram, ziņojumā pareizais ceļš un atbilstīga rīcība. Te vajadzētu būt ne tik daudz runa par jauniem likumdošanas aktiem, bet gan par to, ka mums ir jāskatās, kā darbojas esošā likumdošana Un tāpēc ir jānovērtē eh, tas, kas jau notiek, eh, pirms eh, ņemt, pie, pie, izlemt par jauniem likumdošanas aktiem. Jebkurā gadījumā komisijas pieeja vēloties panākt labāku īstenošanu, kā arī jau eksistējošo likumdošanu, mums ir, mūsuprāt, ir, ir ceļš, kas ir viss Uh, atbilstošākais. Tā ir pieeja, uh, jo ir jau pietiekami daudz un dažādas Eiropas Savienības likumdošanas. Uh, tad vēl viens elements, runājot par priekšlikumu un kvantitatīvajiem redukciju mērķiem Eiropas Savienības līmenī Mēs domājam, ka strateģiskais eh, satvars ir viens no izaicinājumiem un strateģiskie soļi, kas ved eh, pie to risinājuma. Es, eh, mēs nedomājam, ka viss ir atbilstīgs Eiropas Savienības līmenim. Varbūt, ka jūs visi esat dzirdējuši par nulles nelaimes gadījumu mērķi, bet tas nenozīmē, ka tas ir kvantitatīvais E, mērķis, domājot par nulli e, kā mērķi. E, te ir drīzāk doma par ambīcijām un darīt visu iespējamo darba vietā, lai sasniegtu šo te nulli, bet runa nav par nulli, bet gan par pasākumiem, kas tiek veikti, lai sasniegtu šādu rezultātu. Tas ir viens no kvantitatīvajiem mērķiem, lai samazinātu nelaimes gadījumus darbā. Mēs to saskatām, eh, kā īpašu ambīciju. Mums eh, ir svarīgi, kur, kas ir darīts, lai sasniegtu mērķi, un arī turpmāk vajadzētu koncentrēties tieši uz šo te darbības aspektu. Riska novērtējums jau tika daudz runāts par riska novērtējumu. Te ir svarīgi akcentēt to, ka riska novērtējums pirmkārt jau ir process E, process e, augstāka mērķa sasniegšanai, proti identificēt, identificēt atbilstīgus darba aizsardzības mērķus un tos īstenot. Te nav runa par riska novērtēšanu pašu par sevi vai, vai dokumenta izstrādi par riska novērtējumu. Runa ir par darbību, par darbību, lai novērtētu, lai īstenotu Tāpēc, ja kāds man teiks, ka man ir labs riska novērtējums, es teicu, nebūtnē, ne, jums nevajag e, šo te teorētisko papīru, bet jums vajag rīkoties, e, jo e, process ir, ir, propēc, ir, process ir pats galvenais, jo, ja tiek veikts atbilstīgi pasākumi. Un vēl viens elements, par ko es gribētu runāt, uh, E, mēs redzam, ka e, ir problēmas, e, kuras turpinās, un jebkurā gadījumā mums ir jānoskaidro, kādas ir atbilstīgas darbības. Pats galvenais ir darbība, netik daudz likumdošanas akti. Riska faktori. E, kad tie ir novērtēti, ir jārīkojas gan dalību valstu, gan uzņēmumu līmenī. Te nav runa par likumdošanu, bet gan par profilaktisko darbību. Es jau esmu eh, runājis eh, par šo tēmu eh, plaši, bet galvenais ir panākt noslēgumā labāku darbinieku veselības aizsardzību. Un tad arotslimības E, mums ir nepieciešama un par datu nepieciešamību. E, es teikšu, ka nekad mums e, neizdosies saņemt aptverošus datus par rotslimībām un nelaimes gadījumiem. Uh, Es e, e, zinu, kāda ir situācija, kad ir apkopoti vairāki tūkstoši uzņēmumu datu. Mums ir Eiropas platforma. E, Somijas kolēģis mēģināja aptvert sešas valstis, Baltijas valstis un vēl pāris, bet tie nav reāli salīdzinām, tie ir vispārīgi dati. Jums ir vajadzīgi dati par uzņēmumu, par darba vietu, ko dara uzņēmums. Uh, Eh, kas notiek uzņēmumā iekšienē, kādi aizsardzības pasākumi tiek veikti. Vispārīgie dati ir jauki, bet jūs to nevarat izmantot. Eh, bet eh, jo, jo, jo svarīgi ir tieši konkrētie dati, nevis vispārīgie līmeņi vai dalība valsts vai eh, nozaru līmenī. Tāpēc mēs rosinātu vairāk skatīties uz datu kvalitāti, pieejamību, eh, adekvātu līmeni. Tas ir tas, kas mums būtu jāpanāk. Un noslēgumā vēl par psihosociālajiem riska faktoriem, eh, kas mūsuprāt arī ļoti nozīmīgi. Bet arī šeit eh, pieeja, pareizā pieeja ir tāda, ka eh, darba drošības speciālisti neatrisinās psihosociālo risku problēmu, kas ir pats galvenais. Galvenais ir tas eh, sabalansēt situāciju tā, lai tā atbilstu katra strādnieka spējām, cerībām un iespējām. Eh, lai būtu līdzsvars, lai viņš saņemtu kolēģi un eh, menedžmenta atbalstu. Eh, un tas visā viņa darba dzīves garumā ir jākoncentrējas ne tikai uz darba vietām vai labākām darba vietām, kā mēs teiktu, kas man nepatīk, bet te ir runa par strādnieku, par darbinieku un par darba vietu. Mums ir jāsabalansē visi aspekti, kas ar to ir saistīts. Mums ir nepieciešams eh, palīdzēt eh, darbiniekiem saprast, eh, kurā karjeras posmā viņi atrodas, ko viņi var sagaidīt no savām darba vietām un kādām darba, kādiem darbiem viņi ir visvairāk piemērotāki mums, jo nav obligāti visu mūžu jādara viens un tas pats darbs, ņemot vērā to, ka tas arī var izvest no līdzsvaru. Tātad kapacitāte, darbas vietas saturs, e, tas ir pats galvenais, proti iespēja tos e, savietot līdzsvarā e, darba tirgus ietvaros darbiniekiem e, tā tad ir jāapzinās, ka tad, kad viņi izdarīs savu izvēli, tas būs svarīgi darbam, ienākumiem un psihosociālajam aspektam. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds Viktoram Kempam no Eiropas arotbiedrību institūta vecākajam pētniekam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu Eh, eh, sākt ar tādiem vispārīgiem datiem eh, par 28 dalībvalstu Eiropas Savienībā. Ir darba vietā četri, gadā notiek 4000 nelaimes gadījumu ar letālām beigām un 3 miljoni cilvēki, kuri tiek savainoti darba vietā. Apmēram 200 tūkstoši darbinieku ir miruši no arotslimību sekām. Un e, tas ietekmē 3 līdz 5 e, e, personas. Tad situācija ir satraucoša un ir nepieciešama attiecīga stratēģija un rīcības plāns gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī ir jārunā par eh, jā, rīcības eh, satvaru, jo mēs eh, dzīvojam pasaulē, kad darba apstākļi pasliktinās ne tikai krīzes dēļ, bet un izdevumu, darba drošības izdevumu dēļ, bet arī um, politikas dēļ, kas ir vērsta uz eh, likumdošanas aktu eh, minimizāciju, kas eh, tika savulaik izstrādāta uz nelaimes gadījumiem un slimībām ir jārēģē. Mēs redzam arī, ka darba inspekcijas kļūst arvien vājākas un uh, tās neveica pietiekamus pasākumus, lai izvairītos no psihosociālajiem riskiem. Uh, tāpat arī uh, dalību valstu kontekstā mēs redzam, e, kā pār e, kādas tendences notiek. Komisijai un komitejai vajadzētu e, sagatavot jaunu stratēģiju ietvartu, ietvaru un pēc stratēģiskā ietvara izveidošanas tas ir jāīsteno. Um, mēs augsti vērtējam Kristensena kunga ziņojumu, jo te ir runa par konkrētiem paveicamiem atbilstīgiem darbiem. Mūsuprāt, šajā te strateģiskajā satvarā tas tomēr nav pilnīgs, jo te nav uh, grafiku un mērķu, kur konkrētu mērķus Tāpēc mēs arī aicinām eh, darīt visu, lai labāk aizsargātu darbiniekus no eh, arot slimībām un darba nelaimes gadījumiem darbā jāņem vērā fakts, ka likumdošanas priekšlikumi, iesaistot sociālo partneru iniciatīvas, eh, ir salīdzināmi tā, ar, ar friziera darbu, kad visam tiek pieejams apmēram vienādi un ir labas iniciatīvas, kas tiek nobloķētas, um, pat ja tas ir nākotnes interesēs. Tāpat arī tri, trūkst trīspusējā dialoga ar jauno komisiju, lai aktīvāk iesaistītu sociālos partnerus arī MVU un uh, darba inspekcijas un darbinieku pārstāvis Mēs domājam, ka uh, trūks tādu galveno vadlīniju dalību valstīm, lai palīdzētu attīstīt savas stratēģijas ar sociālajiem partneriem. To vajadzētu darba inspekcijām uzraudzīt un rūpēties, lai tas tiktu īstenots. Um, uh, pašreizējā situācijā. Kādas ir galvenās prioritātes, kuras vajadzētu iekļaut eh, stratēģiskajā satvarā? Um, mēs, um, mēs, mēs eh, pieprasām, lai tiktu ierobežotas toksiskās vielas kā, kā arī eh, darbinieku eh, konsultācija ar mutagēniem. Tāpat ir arī e, toksiskās e, vielas, e, kas atstāja ietekmi, kas ir kancerogēnas un atstāja citu negatīvu ietekmi uz darbinieku, ieskatot reproduktīvo veselību. Ir nepieciešams ņemt vērā arī šos aspektus un apkopot vienā direktīvā, ko regulāri atjaunot, jo daudzos gadījumos informācija un eh, eh, direktīvu punkti eh, attīstības rezultātē zaudē savu aktualitāti. Sociālais risks mēs to nevaram kontrolēt tikai bez likumdošanas. Mēs domājam, ka ir nepieciešami arī likumdošanas priekšlikumi, lai gūtu atbalstu ir tātad e, prioritātes e, reproduktīvās veselības aizsardzība, izmantojot e, toksiskās vielas, ķimikālijas un hormonu, ietekmē uz hormoniem, tāpat arī dzimuma aspekti un arotslimības. Eh, arvien lielāku eh, problēmu rodas no eh, darba, kas saistās arī ar sociālajiem riska faktoriem un ietekmē gan vīriešus, gan sievietes. Šī gada aprīlī tika runāts par šīm te ķīmiskajām kancerogēnajām vielām un vielām, kas ietekmē reproduktīvo veselību. Tāpat ir eh, nepieciešams arī rūpēties eh, par mm, slimībām, kas eh, tiek no, par citām, par citām arot slimībām. Piemēram, 25% darbinieki ir pakļauti stresam darba laikā. Bilbao aģentūra ir veikusi pētījumu uh, un uh, Te mēs redzam atbalstu ne tikai Eiropas strateģiskā satvara satura daļai, bet arī e, mūsu prasībām. kas ir nepārprotami izteiktas eh, attiecīgajā rezolūcijā. Paldies! Paldies par jūsu uzrunu. Mums šobrīd ir liela problēma. Mums ir palikuši 30 minūtes, un debatēm īsti nav laika. Kaut gan jautājums ir ļoti svarīgs par drošību un veselības aizsardzību darba vietā. Mēs to esam gan apsprieduši citkārt, bet komitejā mums nav bijušas debates, kas ir veltīts tikai šim jautājumam. Un ir vēl viens punkts darba kārtībā par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un pauģu solidaritātei. Tas bija 2012. gads. Pēc pusseptiņiem mums nebūs arī pieejams tulkojums. Tātad varam tagad vai nu atteikties no debatēm par šo jautājumu un pāriet pie nākamā punkta un mēģināt tad pagūt to izrunāt laikus vai arī varam nolemt, ka aktīvās novecošanās gads būs jautājums, kas tiks pārcelts uz nākamo sanāksmi. Nē, tas nav iespējams. Let's try. Nu tad mēģināsim. Mm izturēties kā pieauguši cilvēki, būsim disciplinēti un runāsim ļoti īsi. Un mēģināsim izskatīt abus jautājumus, kas ir palikuši. Bet jums tiešām jārunā tik īsi un kodolīgi, cik vien iespējams. Vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Paldos, paldies, Kempas kungs, jūs neesat vainīgs pie tā, ka situācija ir attīstīsies šādi. 60 sekundes Baha kungam. Ok, filmdang, investi. Paldies. Es domāju, ka nebūtu arī pieklājīgi mūsu viesu priekšā atteikties no šīs diskusijas jo viņi piedāvā mums apspriešanai ļoti būtisku, svarīgus jautājumus un piedāvā arī atbildes. Manai politiskajai grupai svarīgs sevišķi ir viens punkts, ko iesākt ar papildus saistošām tiesību normām. Um, Ošas pārstāvis runāja par to, kas motivē uzņēmumus uh, investēt drošībā un veselības aizsardzībā. Tie ir saistoši noteikumi un arī finanšu sankcijas. Un mm, te parādās dilemma, vai mēs radām likumdošanu vai atteiksimies no tās. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Paldies, Makintēras kundze. Viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Nav laika vienā minūtē izskatīt šo ziņojumu. Protams, ka tas nav iespējams. Es domāju, ka pusstundu mēs varētu veltīt šim jautājumam un nākamo pārcelt uz citu reizi, bet tā kā jūs to nedarīsiet, saku paldies Kristensena kungam un gribu teikt paldies arī viesiem, kas uzstājās, bija ļoti interesanti klausīties. Šajā ziņojumā ir virkne punktu, ko es pilnībā atbalstu. Pirmajā punktā minētais satvars te ir uzsvērts, ka katram ir tiesības uz augstāko aizsardzības līmeni, un es ļoti gribētu, lai mēs ņemtu vērā gan mikro uzņēmumu, gan mazo un vidējo uzņēmumu viedokļus. Ir jāpopularizē labā prakse, bet ir aspekti, kur es gribētu piedāvāt ļoti piesardzīgu pieeju ir jautājumi, kur es piedāvāšu grozījumu priekšlikumus, un es ceru, ka ziņojums izdosies labs. Paldies, Vēbers kundze, viena minūte. Paldies, gribu teikt paldies referentam un visiem mūsu viesiem šo pēcpusdienu. Pavisam īsi gribu pateikt, ka Tiešām drošība un veselības aizsardzība ir visbūtiskākās komponentes pašas par sevi, bet tās ir saistītas ar mērķi, ar to, lai ekonomika darbotos raiti un lai cilvēki strādājošie varētu uh, novecot, uh, esot uh, lab, ar labu veselību. Ne, un Tas ir aspekts, kas ir īpaši jāizvērtē. Un es domāju, ka pienāks laiks, kad mums būs arī labāka likumdošana, ko var arī labi saprast mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji, kuriem nebūs vai nav naudas, lai algotu juristus. Es ļoti labprāt pievienojos uh, tam, ko sacīja biznesa Europe pārstāvis par psihosociālajiem riskiem. Man arī būs grozījumi priekšlikumi. Paldies! Likiotis kungs. Proedrē, ja go saimi politilegāfikos, protā... Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi, it īpaši es gribētu pateikties eh, runātājam. Es vēlos pateikties runātājam, jo ar šo tirgus deregulējumu. Mazie vidēji uzņēmumi nespēja sakārtot riska faktors. Un es gribētu precīzāk runāt par dažām parādībām sabiedrībās, kas izmanto apakšlīdzējus un, protams, arī darbu mājās. Ļoti svarīgi ir tas, lai valsts varētu kontrolēt šādu veidu darbības. Regulas ietvaros attiecībā strādājošo drošību un veselību. Strādājošajiem ir jābūt ar iespēju nepārtraukti kontaktēt apakšlīdzējus ar nodrošinātu augstu citu drošības līmeni. Ir jāatbalsta mazie, īpaši ļoti mazie uzņēmumi, kuri nespēja atrast pareizos noteikumus. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji Karima Delī nākošais runātājs. Paldies runātājiem. Es. Uh, sadzirdēju to, ka pirmkārt ir jāizvērtē pirms tiek pieņemta likuma. Savukārt 11. gada decembrī Eiropas parlaments ar lielu vairākumu pieņēma manu ziņojumu, kas jau izvērtēja Eiropas stratēģiju eh, Eiropas strādājošiem no 7. līdz 11. gadam. Tātad mēs to esam izvērtējuši, un manā ziņojumā tajā laikā jau bija norādīti satraucošie veselības un drošības apstākļi darbā. Es vēlos pateikties Eiropas aģentūrai par drošību darbā, kas man uzņem vairāk kārtīgi Bilbao, ar kuru mēs sadarbojāmies saskaņotā veidā, lai atgādinātu to, ka katras piecas sekundes Eiropā viens strādājošais gūs darba trau, traumu un gada laikā ir 160 8000 bojā gājušo. Es eh, katrā ziņā gribu norādīt, ka mēs nevaram gaidīt ilgāk. Komisija ir četri eh, gadu, četrus gadu klusējusi, parlaments nevar klusēt četrus gadus. Paldies nākošais runātājs deputāte Agija. Eh, paldies priekšsēdētāju un paldies referentam. Es nevēlos pasvītrot uh, to, kam es piekrītu, bet nosaukšu dažus skaitļus, un tie ir Eiropas komisijas sagatavoti. Šķiet, ka ir aptuveni 20 tūkstoši darba inspektoru uz 9 tūkstošiem strādājošo, kas Eh, pusotru miljonu reizes gadā apmeklē darbvietas, jo strādājošai strādā 100, 365 dienas darbā, kas būtu luksus. Viņš tiktu pakļauts pārbaudē reizi 24 gados. Matemātika es neizskaidro, bet varbūt vajadzētu šos skaitļus pārskatīt. Tālāk. Direktīvas ieviešana ir būtiska ir lietas jāvienkāršo, jāsamazina izmaksas, e, tā, un mm, it īpaši ar grūtībām saskars mazi un mikro uzņēmumi, kuri nespēj uh, uh, apmaksāt strādājošo uh, aizsardzības cenas. Tāpēc ir jāparedz likumdošana, kas dotu iespēju labāk pasargāt strādājošos. Nākošais runātājs eh, Šauts eh, Haimen. Paldies, eh, it īpaši grib apsveikt EU e OSHA par paveikto darbu, varbūt mēs varam nākotnē balstīt Uh, mūsu politiku šo informāciju. Otrkārt, netik daudz komisija grib apsveikt par strateģisko ietvaru nekā personiska. Šeit uh, tiem, kas ir strādājuši, bet uh, rezultāts ir samērā tukšs bez reāla satura. Un visbeidzot, par kancerogēnām zālēm. Tās rada uh, lielas problēmas, tās saprot visas iesaistītās puses, bet tas nav pietiekami risināts ne Eiropas, ne, ne dalībvalsts līmenī, un tā, tam, tam, tas ir jārisina. Paldies par sadarbību! Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 30. jūnijas 2012 kā sacījām pirmīt, mēs zinām, ka jautājumi par veselību un drošību darbā ir pamatjautājumi mūsu komitejai. Mēs plānojam pieņemt ziņojumu eh, komitejā 23. septembrī ar sekretariātu būs runa, vai ir iespēja mums organizēt eh, dziļākas diskusijas par šo punktu. Komitejas sanāksmē pēc vasaras, līdz ar to es negribu teikt, ka mēs esam pabeiguši diskusiju. Mēs turpināsim pēc vasaras pārtraukumu, un es vēlos pateikties tiem, kas ir šeit klāt no EU OSHA, un pateikties Olim par paveikto darbu, pat ja mēs ne visai izdevīgos eh, apstākļos un eh, atvēlētā laikā skatījām šodien šo ziņojumu. Mēs pēc atgriezīsimies. Paldies visiem par eh, paveikto. Un tagad mēs varam pāriet pie 13. darba kārtības punkta. Ir klāts referents Kūkars, vārds jums. Thank you very much, uh, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu īsi. Gribu sākt ar to, ka ziņojums par vispārējo novērtējumu ziņojumam par Eiropas gada aktīvai novecošanai un pauģu solidaritātei piesaistīja diezgan lielu grozījumu skaitu, gandrīz 150. Un tas parāda, cik svarīgs ir šis dosjē. Saskaņā ar procedūru tikšanās ar ēnu referentiem notiks nākamajā nedēļā, 1. jūlijā. Tātad es tagad gatavoju kompromisa priekšlikumus, kur tas ir iespējams tāpēc ļoti uzmanīgi uzklausīšu ēnu referentus, kā viņi vērtē grozījumus un kā tos var apspoguļot kompromisu priekšlikumos. Gribu skaidri pateikt, ka visus konstruktīvos priekšlikumus ņemšu vērā, izņemot tos, kas ir pretrunā aktīvas novecošanās Uh, jēdzienam pašam par sevi un kas uh, tā kā ir vērst uz to, lai debatas pārceltu citā līmenī. Mums ir jākoncentrējas uz galvenajiem elementiem. Nevajadzētu ļaut novērst uzmanību kādiem papildus vai blakus elementiem. Manuprāt, ziņojums ir īss un kodolīgs. Tajā tiek izvērtēts 2012. gads Eiropas Savienības aktivitātes šajā gadā. Daudz grozījumu attiecās uz pauģu solidaritāti, un es esmu gatavs atbalstīt tos grozījumus, kas lūdz, lai pauģu solidaritāti iegūst lielāku vietu vai svarīgāku lomu uh, um, programmās līdz 2020. gadam. Es runāju šeit par dažādu vecuma grupu iesaisti darba tirgu, 50 gadīgus un vecākus cilvēkus. Es nevēlētos atsāk, uzsākt debates par sociālo sistēmu pārstrukturāciju un pensiju reformām, jo tas ir ārpus šī ziņojuma ietvara. Un es ar prieku gaidu sadarbību ar ēnu referentiem, kas sekos drīz. Paldies, Lūdzu, Blinkevičūtas kundze, sociāldemokrāta ēna referente. Ďakoju pranešēju. Paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties referentam par lielisko ziņojumu, tomēr gribētu to papildināt ar dažām domām, kuras izklāstīšu sīki. Domāju, ka referentā, vai ka ziņojumā jāpasvītro tas, ka ekonomiskā un finanšu krīze ir e, paslikti, padziļinājusi nabadzības līmeni vecākiem cilvēkiem Eiropā Un jārunā ne tikai par aktīviem cilvēkiem, ir jārunā par eh, šo cilvēku uzturu, veselību, energodrošību, tāpēc eh, atsevišķās valstīs ir runa ne tikai par aktīvu, bet cienīgu novecošanos. Tāpat ir jāicina dalība valstis, sociālajā partneri sadarboties, izstrādājot nacionālas programmas, ka, eh, lai paturētu darbā aktīvi strādājošos līdz tie dodas pensijā, jo nav prātīgi pacelt pensionēšanās vecumu, neparedzot iespējas, kas dod iespēju strādājošiem palikt darbā. Tāpat dalībvalstīm ir jāmeklē risinājumi, lai vecāki gadagāju cilvēki varētu strādāt nepilnu laiku, ņemot vērā konkrētās savas vajadzības. Domāju, ka izglītība mūžgarumā ir svarīgs aspekts un runājot par piekļuvi tehnoloģijām un informāciju tehnoloģiju zini, zinībām. Tās ir jāveicina komisijai, ir jāveido integrēta digitālā stratēģija. Ir, kopējam tirgumu, un tas arī atbalstītu vecā gada gājuma cilvēks. Paldies! Nākošais runātājs. Eh, paldies, priekšsēdētāji! No savas puses es atbalstu to, ka ir vairāk jāatbalsta aktīva novecošanās ne, nekā jaunībā. Bet domāju, ka ir trīs svarīgi aspekti, kas šeit ir jānorāda. No tiem pirmais. Grozījumos ir runa par demografiskiem aspektiem, tie ir ļoti svarīgi. Un mums varbūt ir jādomā par īpašu Eiropas fondu un atsevišķu finanšu resursu pārorientēšanu. Otrkārt, visai kritiski izturos attiecībā pret pensionēšanās vec, vecumu pa, paaugstināšanu. Šie jaukie vārdi aktīvi novecošana nebūtu jā, izmanto, lai šo mērķi sasniegtu. Tādā veidā ir citi veidi. Vecāka gada gājuma cilvēkiem mēs esam runājuši par e, citu veidu viņu dalību sociālā dzīvē, ne tikai e, darbu kā tādu. Un visbeidzot, runājot par 70. grozījumu, tā, to mēs atbalstīsim. Tāpat ir svarīgs 60, 73. Um, grozījuma teksts veselības aizsardzību. Mēs varam nosaukt vairākus diskriminēšanas gadījumus vecākiem cilvēkiem tad, kad ir runa par veselības pakalpojumiem. Mums ir jāpasvītro arī tas, ka šajā jomā ir iespējama diskriminācija. Pilnīgi noteikti kādu dienu būs jārunā par eitanāziju. Tāpat ir ekonomiskie aspekti, kas ir cits aspekts, bet piekļuva veselībai un diskriminācijas aizliegums no vecuma viedokļa ir jāpasvītro. Nākošais runātājs eh, Vaigols no Alde grupas. Paldies priekšsēdētāji! Mums ir sagatavots ļoti labs ziņojums, tas ir sagatavots īs, īstajā laikā, un mums ir jārunā par šo ļoti būtisko visām dalībvalstīm tēmatu. Eh, problēma ir vecāki gadagājumi cilvēki, mēs visi novecosim, un tāpēc diskusija par vecāku gadagājumu cilvēkiem ir jāmodernizē. Šeit ir iekļauti eh, visi elementi, un es nevēlos no savas puses debatas pagarināt. Domāju, ka Alde no savas puses ir piedāvājusi daudz grozījumus līdz ar citiem kolēģiem un es cerīgi raugos uz sadarbību ar deputātu Kūkanu. Gribu norādīt to, ka mēs sagaidām to, ka komisija sagatavos stratēģiju, kura ņems vērā demogrāfisku izmaiņu jautājumu. Papildus tam es uzskatu, ka mums ir jārunā par. Hvala lijepa pārplānprātā nozīmi un pieaug Eiropas Savienībā. Paldies! Nākošais runātājs deputāte e, Zūbere. Paldies priekšsēdētājiem! Kad mēs runājam par e, šo Eiropas gadu e, solidaritātes stāstu starp eh, paudzēm, tad mēs uzskatām to, ka šī Eiropas Savienības iniciatīva netiktu izmantota tā, lai tu, turpinātu uh, diskusiju un izmantotu to kā atbildēšanas vecuma paaugstināšanai. Diemžēl ļoti bieži šā doma izskan, un arī refer no referenta tā doma izskanēja, tāpēc eh, tomēr mēs uzskatām, ka eh, aktīvu novecošanās un, un personēšanās vecuma paaugstināšana nav obligāti jāsaist kopā. Ir jāņem vērā to, ka arī mūsu, uh, mūsu rītī vairāki pētījumi, kuri norāda to, ka tieši ir jāsamazina katram strādājošajam darba stundu skaits, jautājums par vecumā, uh, pensionēšanās vecuma paaugstināšana ir pilnīgi nepareizs jautājums. Mēs uzskatām, ka ir labāk jāsadala, jāpārdala bagātības, tā skaitā arī jāparedz eh, vairāk eh, apdrošināšanas eh, un nedrīkst, piespies, nedrīkst cilvēkiem likt strādāt pārāk vēlu. Tāpat arī ir divi ļoti būtiski jautājumi vēl klāt. Pirmkārt, eh, publisko pakalpojumu esamību, kas dotu iespēju novecot aktīvā un pasīvā veidā. Mēs eh, noraidām šo senioru ekonomikas domu. Nevajadzētu no šī jautājuma radīt vēl vienu biznesa jautājumu. Un Bez tam, bez adekvātas pensijas nav iespējams veicināt aktīvu novecošanu. Mēs domājam, ka ir jābūt cilvēkiem e, cienīgām pensijām. Nākošais runātājs vienu minūti. Tatjana Ždanok, paldies e, Edvardam Kulkanam par. E, es Eh, domāju, no šīm debatēm mēs saprotam to, ka galvenais eh, saruna temats ir pensionēšanās vecums un tā celšana. Mūsuprāt, tas nevar būt obligāts, bet ir jābūt iespējai strādāt ilgāk. Pieeja jābūt selektīvai, jo profesijas ir dažādas un darba iespējas arī dažādās profesijās ir atšķirīgas. Valstī ir jāatbalsta šāda iespēja. Tie ir mūsu galvenie grozījumi. Tāpat mēs runājam par dzīves cikla pieju kas ir jāpatur prātā, ja tiek celts pensionēšanās vecums. Paldies, un tagad Laura Agijā. Prezidente, grat. Paldies, priekšādātāji. Paldies visiem, kas uzstājās. Mēs arī iesniedzām dažus grozījumu priekšlikumus, jo uzskatām, ka pauģu nomaiņa ir ļoti svarīga, kā tā notiek un kā to labāk um, atbalstīt, īstenojot struktūrālu dialogu starp uh, jaunajiem un vecajiem. Un pat atšķirīgas pieredzes ir derīgas šajā dialogā un ir iespējams izmantot dialogu, lai uzlabotu darba kvalitāti, darba tirgus kvalitāti, darba vietu kvalitāti. Tāpat domājam, ka šī joma tieši saistās ar cilvēku dzīvi un paradoks nodarbinātībā ir tāds, ka no 35 līdz 55 gadiem ir visaktīvākā darba dzīve, un arī tas ir jāizvērtē, kas notiek, ja palielina pensionēšanās vecumu. Tas ir jautājums, kas ir pelnījis diskusijas, bet man šķiet, ka tas nav galvenais. Mēs uzskatām, ka ne visās darba vietās, nu, tās nevar pielīdzināt, ir, šeit ir jānodala dažādas darba vietas, dažādas darba nodarbinātības īpatnības, pirms mēs palielinām pensionēšanās vecumu. Mēs piedalīsimies, protams, um, ēnu referentu sanāksmēs, bet pamats ir iz, labs, ir sagatavots. Paldies! 15. 16. jūlijā mēs šajā komitejā pieņemsim ziņojumu. Atvainojos, ka viss notika tik ātri. Vēlreiz došu vārdu Kukana kungam. Un es ceru, ka tomēr no šīm debatēm jūs kaut ko guvāt. Lūdzu, Kukana kungs, paldies! Jā, šīs debatas bija liederīgas. Paldies visiem, kas piedalījās. Daži, piemēram, SND pārstāve, viņas teikto var izmantot, lai uzlabotu ziņojuma kvalitāti, arī Vaigala kunga teikto tāpat Es domāju, ka mums būs par ko diskutēt. Par demogrāfisko situāciju ir daudz grozījumu. Mums būs jāatrod tāda realistiska pieeja vai risinājums. Es ar interesi uzklausīju vairākus komentārus. Kāds teica, ka šī ziņojuma nolūks ir palielināt pensionēšanās vecumu un par to mēs runāsim. Es neko tādu neesmu pamanījis, es esmu pret šo un es ceru, ka jūs man paskaidrosiet, kā jūs nonācāt līdz šim secinājumam, ka šī ziņojuma galvenais nolūks ir panākt, lai palielinās pensionēšanās vecums. Paldies par grozījumu priekšlikumiem, bija interesanti arī tos uzklausīt Man tagad ir radies labāks priekšstats par situāciju, un es domāju, ka politiskā līmenī pārunas būs ļoti aktīvas. Paldies, Kukana kungs, paldies visiem, kas izturēja šajā, šo intensīvo sēdi. Manuprāt, mēs pieņēmām visus lēmumus, kas bija jāpieņem, un papildus sēdi nebūs vajadzīga. Paldies!